You know, I cannot stand this. Good afternoon. Labu pēcpusdienu ir ļoti jauki jūs visus redzēt, bet lūdzu apsēdieties, ņemiet savus vietas, lai mēs varam sākt darbu. Un es arī uh, turpmākajā, arī tomēr ieradīsimies pulkstens trijos, ieradīsimies ļoti precīzi E Ziniet, ka tiešām poļu deputāti arī augsti novērtē kārtību, un es arī to augsti novērtēju. Es jūs visus sveicu un pavadīsim jauku pēcpusdienu šeit komitejā. Kā jūs zināt, tad ir trīs pusdienu komitejas sanāksmes pēc kārtas. Es tiešām aicinu visus būt pacietīgiem, jo ir. Uh, Man ir uh, saaugstēšanās, es pat nedzirdu, ko es pati saku. Ja es pietiekami skaidri nerunāju vai pārāk skaidri runāju, arī tad ziņojiet man to, bet, nu, tiešām uh, man ir iesmas. Man ir prieks šodien arī sveikt mūsu vidu līguma rakstiesniedzējus, pārstāvis no dalību valstīm, pārstāvis no Eiropas komisijas Man prieks jūs visus šeit redzēt. Un tagad runājot par praktisko pusi, šajā komitejā skatāmie lūguma raksti. Vēlos arī minēt, ka saskaņā ar 0344, slīpsīt 14, skatīsim rītdien, tāpat uh, kopā skatīsim vēl ar vienu citu lūgumu rakstu, kur tiek skatīts uh, viens jautājums, tad arī ir lūgums no jauna skatīt 16, 16, 13 lūguma rakstu, tas ir arī priekšsadatāja piezīmju pielikumā, tātad īrijas lūguma raksts saistībā ar finanšu krīzi. Godīgi sakot, personīgi neesmu pārliecināta par to, ka būtu saprātīgi no jauna atvērt skatīt šo līguma rakstu, jo neesmu pārliecināta, ka mēs vispār kaut ko varam darīt, lai pātrinātu šī līguma raksta izskatīšanu. Taču jautājums ir svarīgs, un mums tam ir jāpievērš mūsu uzmanība, tādēļ iesaku, ka mū, mēs to nodosim koordinatoriem pam, padziļinātai diskusijai, ja komiteja tam piekrīt. Es uzskatu, ka jautājums ir ļoti plašs, un mums ir patiesībā jāizdiskutē tas padziļinātāk, ilgāk nekā tagad mums atvēl laiks. Piekrītat? Jā, liels paldies! Un tagad svarīgākais jautājums, kas man šodien jums sakāms. Pievēršot jums visiem, visu uzmanību atgādinu, ka sekretariāta vadītājs Deivids Lou uh, pametīs mēnešu beigās Eiropas parlamentu un mums būs iespēja uh, Eh, nosvinēt viņa darba gadu šeit un tiks organizēta arī pieņemšana rītdien sanāksmes beigās pēcpusdienā blakus sanāksmes zālē. Tad aicinu visus tur piedalīties un varat viņām pateikt, nu visu, kas jums uz sirds, viņš ir gatavs visu uzklausīt. Varu arī šodien paziņot un arī iepazīstināt jūs ar Vipi Kokas kundzi, kas ir iecelta kā jaunā līguma raksta sekretariāta vadītājs sākot ar februāru. Varbūt jūs varētu piecelties. Virpī, Virpī ļoti pieredzējusi um, Eiropas parlamenta darbā. Viņa ir no Somijas un vada arī internetu pakalpojumu. Uh, departamentu un izveidojas dažādas interneta aplikācijas, arī citas uh, instruments iekšējais uh, komunikācijai. Viņi ir vadījis 35 cilvēku komandu un iepriekš strādājis arī strādājis kā administratori vides, budžeta un komitejām parlamenta preses dienestā. Pirms Eiropas parlamenta viņi strādāja kā pē, um, arī pētniecības. Uh, eksperte Somijas valdībā. Sveicam vīri pie tevi mūsu komitejā un tiešām ceru uz lielisku auglīgu sadarbību ar jums. Kolēģiem, personāla kolēģiem varu arī atklāt, ka viņi perfekt, runā perfektā zviedru valodā, un tas nozīmē, esiet uzmanīgi. Nu, es tikai jokoju. Viņa runā labā zviedru valodā, un es izmantošu arī šo iespēju, lai iemācītos dažus vārdus somu valodā. Nu, lūk, tie bija mani paziņojumi. Tagad vēlos jums norādīt uz vēl vienu interesantu faktu par to, ka eh, pērēnkungs sociālistu politikas uh, konsultants, vai viņš ir šeit, neredzu viņu, viņš varbūt ir pametis zāli, bet arī viņš uh, dosies pensijā. Šī būs pēdējā viņa sanāksme lūgumrakstu komitejā. Taču neceriet, ka viņš pametīs Eiropas parlamentu. Viņš rakstīs grāmatu par uh, sociālistiem parlamentā kopš 79. gada. Uh, Līdz ar to viņu vēl satiksiet. Bet, nu, paziņojiet, ka viņam, ka esmu par šo ziņojusi un ka esmu tādēļ viņu godinājusi. Kā tas pienākas. Nu, ko tagad es vēlētos skatīt mūsu darba kārtību. Aicinu apstiprināt vai noraidīt darba kārtību. Varam to pieņemt. Paldies! Tad dažādi jautājumi, vai arī uzreiz varam ķerties klāt līgumrakstiem. Pirmais lūgumraksts. Ko iesniegusi Miha Regačar, Slovenijas valsts piederīgā, ar daudziem parakstiem ir šī iesniegšanas lūgumraksts. Par Grāsas reģionu Slovenijā aizsardzību pret spekulācijām ar nekustamo īpašumu un UNESCO pasaules dabas mantojuma sarakstā iekļautu teritoriju iznīcināšanu. Man ir prieks redzēt šeit arī Slovenijas deputātus un sveicam jūs visus mūsu vidū. Un tagad vārdu dodu arī komisijas pārstāvim Tomasam Biedmanam. Vai viņš ir šeit? The commission is right over there. Please, the floor. Komisija ir šeit, lūdzu, vārds jums. Paldies, kā teicu. Esmu Tomas Vidmans no DG Fisma. Šīs petīcijas problēma ir tāda, ka mums nebija skaidrs prasības saturs. No lietas es sapratu, ka komiteja jau 2011. gadā šo petīciju ir izskatījusi, un lūguma rakstu iesniedzējiem tika lūgts sniegt papildu informāciju, lai precizētu šo lūgumu rakstu. Bet cik mums ir zināms, nekāda reakcija nav sakojusi, mums nekāda papildus informācija no sūdzētājies nav pienākusi. Lūguma rakstā ir divas bažas. Pirmkārt, zāļu zāles, apstādītās zonas, pasargāšana no piesārņojuma un otrkārt pārtiks drošuma jautājumi. Mums šķiet, ka jautājums ir saistīts arī ar lauksamniecības zemju iepirkumiem no ārzemnieku puses. Tas ir mm, izraisīs strauju lauksamniecības zemju celš, cenu celšanos. Šķiet, ka pēc lūgumraksta iesniedzējas 2011. gadā cerēja sagaidīt no Slovenijas valdības, ka tā ierobežos lauksamniecības zemju iekādas iespējas ārzemniekiem, bet principā tas ir pret kapitāla aprits brīvības principu. līdz 2011. gada maijam Slovenija un citas valstis varēja aizsargāt zemes tirgu pret, paredzot to, rezervējot to tikai saviem valsts piedarīgajiem un neļa, neļa, nepielaižot pie tā ārvalstniekus. Šādas tiesības tika piešķirts uz septiņiem gadiem. 2007. gadā, kad tika iesniegts lūgumraksts Slovenijai, uh, bija iespēja lūgt šī termiņa pagarinājumu uz vēl trim gadiem, bet šķiet, ka lūgumraksta iesniedzējs ir iesniedz, sūdzis par to, ka Slovenijas valdība nav prasījusi šādu pagarinājumu. Protams, Slovenijai nebija pienākumu tādu lūgt. Mūsu skatījumā es tiesības nav pārkāptas, bet kapitāla pēc brīvības princips neataisno diskrimināciju uz valsts piedarības pamata, bet drīzāk pasākums, lai vērstos pret spekulācijām ar zemi. Lai lauksaimniecības zemi tiktu lietot lauksaimniecības nolūkiem. neko par to citu nesam dzirdējuši, un komisijas skatījumā šis lūgumraksts varētu tikt slēgts. Paldies, un tagad es uz aicinu sākt debatēt kolēģiem, un Bogovičs kungs ir pirmais, kas ir pieteicies runāt. Lūdzu, paldies. Kā komisijas pārstāvs paskaidroja šī lieta sākās. lauku zonā, kur bija daudz lauksaimniecības mantojumu un tika mm, pašvaldība un valdība mainīja telpas dizainu un daudz kas cits arī šai zonā mainījās. Pirms tam tā bija, tur bija maz ciematiņa ar vecām mājām un tad ieradās ieguldītāji ar lielām naudasumām no Itālijas, no Ljubljanas tiks atceltas jaunas ēkas un 2011. gadā, septiņas gadus pēc Slovenijas iestāšanās Eiropas Savienībā, es tolaik biju Slovānijas, Slovenijas parlamenta deputāts un lūdzu premjeru apturēt šīs izdarības un mēģināt aizsargāt šo zonu. Un kā jūs teicāt, to laik valdība mm, neizlēma spērt soļu, ko vēl varēja spērt 2011. gadā, bet problēma ir vēl aizvien tā pati. Zemes cenas, it īpaši lauksamniecības zemes cenas, šobrīd ir daudz augstākas, pat desmit, desmit reizes augstākas nekā normāli, un cilvēki, kur grib strādāt lauksamniecībā, it īpaši, es gribu tur dzīvot, Viņiem ir slikti dzīves apstākļi, sliktāk nekā citviet Slovenijā, tāpēc varētu ierosināt, mēģināt lūgt Slovenijas valdību kaut ko darīt šajā zonā un palīdzēt cilvēkiem atbilstoši lūgumrakstā norādītajiem. Manuprāt, ir iespējams kaut ko darīt, un es zinu, un es uzdevu jautājumu saulēcīgi 2011. gadā premjeram, bet es saprotu, ka varbūt, ka tas, ko varēja darīt 2011. nevar vienmēr to izdarīt šogad, bet, manuprāt, kaut kas šajā lietā ir jādara. Mr. Soltes, would you like to take... Soltes kungs, paldies par doto vārdu priekšsēdātāji. Kā jau izskanēja, Slovenijai bija iespēja. piemērot uh, drošības pasākumus ilgāk uz uh, maksimums septiņu gadu ilgu periodu pēc pievienošanās Eiropas Savienībai, bet uh, nebija aktīvu pasākumu, ko būtu pieņēmušas Slovenijas iestādes tajā laikā, un mēs ļoti atbalstām uh, nodomu, kāds ir šai pilsoniskai aktivitātei, jo īpaši saturiski un uh, arī saskaņā ar Slovenijas valdības nostāju vajadzētu ņemt vērā visus uh, lūguma raksta aspektus un vienlaikus arī tajā pašā laikā, jebkurā gadījumā, nodrošināt saskanību ar atbilstīgiem Eiropas Savienības tiesību aktiem, kas vērsti uz to, lai nodrošinātu augstu ūdens resursu aizsardzību un bioloģiskā daudzveidību, un tāpat arī aizsargāt kultūras un dabas mantojumu. Fajonas kundze. Nē, jūs nevēlaties izteikties, varbūt vēl kāds no kolēģiem vēlas runāt. Pīter? Vai tu vēlies eh, doties ārpus zāles un tad privāti uh, diskutēt, vai arī tad es tev publiski došu vārdu? Kirī, kungs. Eh, Paldies. Šī situācija notiek tad, kad. Uh, UNESCO ļoti nopietna uh, organizācija arī piešķir šos svarīgos certifikātus, šos certifikātus un arī atzīst to par uh, pasaules mantojumu, un tad ir arī tādi, kas vēlas, protams, arī savā īpašumā iegūt daļu no šī mantojuma, un šāda veida uh, atzīšanai, protams, arī tiek piešķirt īpaši uzmanība, ne tikai spekulācijas, bet uh, šai teritorijai ir arī jābūt tādai, kas joprojām kļūst par eh, UNESCO cienīgu eh, teritoriju. Tur ir īpaši kritērija, prasības. Uh, ļoti strikts uh, regulējums attiecībā tieši uz šāda veida teritoriju saglabāšanu UNESCO mantojuma sarakstā. Ņemot vērā arī visus šos apsvērumus, uzklausot arī kolēģus, kas izteicās iepriekš no Slovenijas, arī pamatot to, cik lielā mērā arī mums ir jāpievērš liela uzmanība šāda veida lūguma rakstam lai Slovenijas valdība varētu arī rast mehānismus, pasākumus, kas uh, arī ļautu valsts piedarīgiem un nevalsts piedarīgiem nodrošināt arī vienlīdzīgu uh, pieeju atbilstīgi līgumiem. Tātad nevaram atslābt runājot par šo jautājumu, un arī tomēr ir jārūpēs par šo skaisto geogrāfisko vietu, kas mums arī jāsaglabā. Paldies, Pīter, vai tagad vēlēs izteikties labi? Tad, nu, rīkosimies sekojoši. Komisija iesaka noslēgt lūgumu rakstu, bet ir jautājumi, kas ir vēl jāprecizē. Varbūt ne tā, ka mēs varam ietekmēt valdību, bet vismaz varam paust mūsu viedokļus. Līdz ar to uzskatu, ka slovēņu kolēģi vēlētos, lai mēs rakstītu vēstuli valdībai un arī prasīt, ko viņi ir iecerējuši darīt un kā viņi turmāk rīkosies. Tādējādi, es domāju, mēs varam noslēgt, jā, lūguma rakstu. Bet, nu, vienmēr varat arī paust savu viedokli, un arī mēs varam paust savu viedokli par to, kas mums sekoši šim jautājumam, un apzināmies, ka nav uh, juridiska pamata īpaši rīkoties, bet, nu, vismaz paužam savu viedokli, būtu tā mēs varam rīkoties. Jā, Pīter? Äh, äh, es, protams, piekrītu, ka, ko teica priekšsēdētāji, varētu kaut ko papildināt, bet parasti ir jāpaziņo iesniedzējiem arī tas, ka liela daļa no šīm problēmām var atrisināt arī dalību valstī. Un, Pol un Slovenijas parlamentā ir īpaša komiteja, kas atbilst par teritorijas aizsardzību. Tātad Viņiem būtu jāvērš šajā komiteja, un tad dialogs ir daudz precīzāks. Papildinot, var teikt, ka daudz kas ir atkarīgs no dalību valstu diskrēcijas. Lūgumrakst ie, ie, iesniedzējiem bieži vien pietiek vērsties savā lūgumrakstu komitejā, iesniedzot pietiekami sakarīgi noformētus lūgumrakstus. Es nedomāju, ka Slovenijas parlamentā ir lūgumrakstu komiteja. Vai ir, tad ir laikam, tad nosūtīsim vēstuli valdībai, adresēsim to lūgumrakstu komitejai Slovenijā. Vai mēs tā varam rīkoties? Labi, tad noslēdzam šo jautājumu, tagad pārējam pie nākamā. Runa ir par lūgumrakstu par haizivju spēku upuru tirzniecības aizliegumu ES. Dodu vārdu Aleksandram Štēnam no komisijas. Paldies priekšsēdētāji! komiteja jau ir saņēmusi rakstisku komisijas atbildi un kopš tā laika nekas daudz nav mainījies. Apkopošu tikai galveno un dažas izmaiņas. Komisija eh, nevar aicināt aizliegt haizivju spūru tirniecības aizliekšanu, jo princips ir tāds, ka tirniecība var atļaut, cik tālu tā ir ilgtspējīga. Un eh, pirmais solis būtu pieņemt uh, zilsē, atbildīgas zilsaimniecības pasākumus, un tāpēc komisija vēlas uzsvērt, ka es spēlēju vadošo romu, lomu aizivju aizsardzībā un dara to mm, dažādos eh, veidos. Un jūs zināt, ka mm, nākamajā gadā komisija ziņos par to, kā eh, tiek mm, eh, ieviesta regula par haizivju spūrām. Uh, Kopš 2016. gada otrā lieta komisija ļoti aktīvi veicina saglabāšanas pasākumus un, mm, re, kā arī to, lai netiktu atdalītas aizivju spūras reģionālajās organizācijās. Un labās ziņas ir tādas, ka mm, novembrī pagājušā gadā Ziemeļa Atlantijas zilsaimniecības komisija pieņēma uh, atsevišķu politiku, lai aizliegtu spūru atdalīšanu, un tas ir šis jaunais situācijas attīstības posms, un Eiropas Savienība aizsargā arī uh, šīs um, mm, īpaši apdraudētās uh, aizivju sugas, arī citas ietvaros, un arī citu konvenciju ietvaros ietvaros, un kopš uh, mūsu atbildes ES ir uh, sekmīgi piedāvājuši trīs haizivju sugu iekļaušanu, CMS, kas notika pagājušā gada novembrī. Līdz ar to vajadzētu būt skaidrībai par to, ka eh, komisija spēlē aktīvu lomu, lai aizsargātu haizivis, un komisija uzrauga arī citas uzskaitīto haizivju sārakstu un arī importu, un ja ir atklāts, ka mm, tirzniecība nav ilgspējīga, bet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 Mēs redzam, ka um, pētījumi arī norāda, ka tūkstošiem haiziju tiek nogalināti jau katru gadu. Runa ir par demersālu zveju. Un šie, šīs haizivs bieži vien arī tiek nonāk šajos tīklos. 98. gadā tika apdraudēt 15 dažādas haizivju sugas, 2010. gadā mēs jau runājam par 80 sugām, kas tiek uzskatīts par apdraudētām tad tik tiešām vajadzētu iekļaut, paredzēt aizliegumu haizi uz zveju kopumā, jo šī nav ilgspējīga zveja. Paldies! Vēl kāds lūdzu? Vēlas izteikties, ja nē, tad uh, komisija arī vēlas norādīt to, ka nekas nav mainījies Te zivsainīcības komiteja nāk uz klajā ļoti pozitīvu ziņojumu par šo, uh, kopš pēdējais reiz, kad par šo runājām komitejā, līdz ar to priekšlikums būtu tāds, ka mēs noslēdzam šo, te mums vairs nekas nav sakāms, mm, tad arī ņemam vērā uh, turpmākos lūguma rakstus par šo jautājumu. Uh, Un tad arī mēs vienmēr par to varam diskutēt. Šai konkrētajā gadījumā par to jau ir runāts un piedāvāja noslēgt diskusijas par lūgumu rakstu ar iebildumi. Jūs piekrītat? Ļoti labi, paldies. Tālāk. Nākamais. Balzarīnī kundze par uh, Andotoče dabas rezervēta aizsardzību Piedmontā, Itālijā. Vārds komisijai. Marko Sipriāni, lūdzu. Paldies. Šajā lūguma rakstā ir sūdzība par projektu, par golfa laukumu, kas tiks izveidots Pied, uh, Piedmontā dabas rezervātā Itālijā. Tā ir arī vieta, kas ir atzīmēta arī Natūra 2000 putnu un dzīvotņu direktīvā, atbilstīgi lūgumrakstu iesniedzējai. Golfa laukums apdraudēs uh, šīs, uh, šī dabas rezervāta ekoloģisko līdzsvaru un dabas vērtību. Atbilstīgi direktīvai netiek aizliegts uh, attīstīt aktivitātes Natura 2000 teritorijās, bet ir ierobežojumi dalību valstīm izskatīt katru gadījumu atsevišķi. Uh, vai specifiskais projekts, kas ir paredzēts uh, šai teritorijā, varētu nopietni ietekmēt uh, dabas rezervātu. Šajā gadījumā ir jāveic atbildīgs izvērtējums par uh, golf laukumu ietekmi. Ja ietekmes rezultāti ir negatīvi, Tad projektu var apstiprināt tikai specifiskos gadījumos, kā to nosaka direktīva. īpašas tiesības, kur uh, atbilstīgi sabiedrības interesēm, kur projekti no citas alternatīvas vai kur tiek pieņemti pasākumi. Arī komisija ir izskatījusi visus iesniegtos dokumentus, tā skaitā arī tehnisku ziņojumu, kuru ir izstrādājusi Reģionālā vidas aizsardzības aģentūra Piedmontā kur ir izvērtēta arī izvērtēts ietekmes novērtējums, kādu izstrādājas arī projekta attīstītājs, ir identificēti vairāki trūkumi šajā ietekmes novērtējumā. Reģionālā vidas aizsardzības aģentūra arī uzskaitījusi visdrīzāk negatīvas projekta ietekmes gadījumā, ja projekts ir apstiprināts un uh, tiks īstenots. Uh, Tad arī ņemot vērā mums pieejamo informācijas, redzējām, ka Itālijas valsts iestādes vēl nav apstiprinājuši šo projektu, vēl nav pieņemts gala lēmums par šī projekta īstenošanu. Tad nu, mēs saprotam, ka 63 direkt, pāns direktīvā izvērtējuma procedūra vēl notiek. Uh, Tādēļ pašlaik mēs vēl nevaram arī runāt pār Eiropas Savienības vīdes tiesību aktu pārkāpumiem. Paldies. The floor is open. Vārds uh, kolēģiem, lūdzu, Eleonora. Vēlos izmantot šo iespēju norādīt uz to, ka tā kā mūsu rīcībā vēl nav nekādi rezultāti par šo ietekmes novērtējumu, par šo izvērtējumu, iesakām lūgumu rakstu atstāt atvērtu, lai varētu sekot turmākajiem notikumiem, kas notiks šai konkrētajā lietā. Vai vēl kāds vēlas izteikties? Yes. Man žēl, es nevaru piekrist kolēģei. Itālijā ir tik daudz dažādu birokrātisko normu, lai aizsargātu tik daudz lietas, un arī ir iespēja iespējas eh, veikt investīcijas, ņemot vērā arī krīzes situāciju un iet tālāk, padarīt procedūru vēl smagnējāku, kas jau eh, par sevi kāds norādīts arī ziņojumā, kur netiek pārkā, veikti kādi pārkāpumi, tiecībā uz Eiropas Savienības tiesību aktiem. Es domāju, ka. Mm, nu, ne tikai tas ir lieka, bet tas var būt arī kaitnieciski. Uh, ir uzraudzības iestādes Itālijā dažādā līmenī, reģionālā, nacionālā un tā tālāk. Manuprāt, arī pārāk daudz jau ir šo uzraudzības iestāžu. Līdz ar to var arī kontrolēt jau šo situāciju nacionālā līmenī, un tur nav vajag iejaukties parlamentam, līgumrakstu komitejai un liekt uzņēmējiem veikt uzņēmēju darbību. Līdz ar to, manuprāt, ir uh, lieki un nevajadzīgi šo lūgumu raksturēt atvērtu. Ja jūs redzēsiet uh, dokumentos, tad arī to minēja komisijas pārstāvis, ka atbilstīgi reģionālās vīdes aizsardzības aģentūras eh, analīzē projekta attīstītāja piedāvātais ietekmes novērtējums nav pietiekami argumentēts, lai varētu izvērtēt visu iespējamo ietekmi tad visdrīzāk tas radīs uh, vairākus negatīvus ietek, uh, negatīvus rezultātus, negatīvu ietekmi uz NATO 2000 teritoriju, uz to tikko norāda arī komisija. Netiek pārkāpta Eiropas Savienība tiesība akti, bet mēs varam nosūtīt vēstuli iestādēm, norādot uz to, ka esam lūgumrakstu saņēmuši, lūgt šis un tas ir lūgumrakstā, un tādēļ mēs varam noslēgt. Uh, lūguma rakstu un tā izskatīšanu, bet mums ir jānorāda, ka mēs uh, esam pievērsuši uzmanību šim lūguma rakstam, vai mēs šādi varam rīkoties. Tā ir vēstule, nekas vairāk. Viņi var ņemt to vērā, pieņemt uh, zināšanai, vai arī viņi var mest to miskastē, ja viņi vēlas, bet vismaz tādējādi esam viņus informējuši par to, ka esam šeit noturējuši diskusijas. Labi? Nē. Atkārtoju. tiek dots citiem kolēģiem. Es piekrītu tam, ka ļoti labi nosūtīt vēstuli, bet pirms saņemam atbildi uz vēstules, tad būtu dīvaini noslēgt lūgumu rakstu. Līdz ar to es nevarētu piekrīst uh, uh tām, ka mēs ar vēstuli nosūtīšanu, vēstules nosūtīšanu aizslēdz, noslēdzam uh, lūgumu rakstu izskatīšanu. Nē, mēs atveram Paturam lūgumrakstu atvērtu un ar atbildi varam noslēgt lūgumrakstu, bet ne ātrāk. Priekšsēdētāji, nu, es redzu, ka kolēģiem ir dažādi viedokļi, bet varbūt varam rīkoties sekojoši. Mēs nosūtīsim vēstuli, norādīsim, ko ir teikusi komisija šai sakarā. Pēc tam lūguma rakstu paturām atvērtu, līdz saņemam kāda veida atbildi, vai varam piekrist šādam risinājumam. Labi, tā arī darīsim. On the next one, I'm happy to welcome the petitioner, Mr. Fra Nākamo aicinu prasītāju Francesco Montaggioia. kurš pārstāv Melnā stārķā ornitologu kolektīvu. Lūdzu, jums tiek dots vārds. Paldies! Šī, šeit mēs runājam par gan diezgan vecu projektu, desmit gadus jau ar to strādājam. Runa ir par Spānijas un Mārokas elektrotīklu. 2005. gadā tas tika veikts ar um, vidas ietekmes novērtējumu. Tas ir kabelis, kas iet pāri Gibraltāram, no Gibraltāram, no Spānijas uz Maroku. Galvenā telpa, kas tiek ietekmēta, ir Playa de los Lances, kas ir dabas parks. 2011. gadā jau tika nosūtīts lūguma raksts uz parlamentu prasot, kās, kā sastāv ar, ar kompensējušiem pasākumiem, kas netika ieviesti. Šie kompensējušie pasākumi bija saistīti ar dabas, ar teritorijas iepirkšanu, nepieciešamību attīrīt zonu, invazīvās sugas iznīcināt un tam līdzīgi. Bija jādara dažādi darbi, lai konservētu šo zonu. Uzņēmums, kuram to vajadzēja izdarīt, veikt šos kompensējošos um, pasākumus, bija Reelektrika de Espaņa, tā to neizdarīja, bet prasīja no Spānijas valdības un, un vides ministrijas, lai tās izdara to viņu vietā, viņu, viņus vietā, sakot, ka nebija, neatrada vietu, kur veikt šo satīrīšanu un tam līdzīgi. Pārsteigums tāds, ka tā piedāvāja vēl vienu jaunu būvi, ar kuru it kā pētītu gaiputnu migrāciju, bet tam bija, tas tika veikts ar programmu Natūra 2000, un tam nebija saistības ar iepriekšējo projektu mēs redzam, ka Kamoro zona ir diezgan liela, gandrīz pusi no tarifas municipalitātes pašvaldības teritorijas aizņem, un mēs turpinājām sūdzēties komisijai, bet komisija mūs ignorēja. It īpaši jautājumu par vides kompensējušo pasākumu legalitāti vai nelikumību. 2013. gadā komisija mums atbildēja, ka kompensējušo pasākumu pārmaiņas grozījumi šim projektam tiek apstiprināti, tomēr nepastāvēja viens un tas pats novērtējums, netika veikts novērtējums uz vidi. Tika teikts, ka vide netiek, ka vidē netiek nodarīts skatījums, bet vērtējums netika veikts. Šai gadījumā mēs nonācām tādā situācijā, ka sākotnējais projekts faktiski notika Natūra 2000 ietvaros un par kompensējušiem pasākumiem tika, mm, kā pasākumi tika veikti nevis vides sakopšanas darbi, bet gan tika būvēta jauna būve, pilnīgi atšķirīgi projekti, kas ietekmēja četras kopienas līmeņa dzīvotnes ar otro projektu, kas bija arī kompet, bija paredzēts, ka kompensējušas pasākums ietekmē divas uh, dzīvotnes. Tika izmantota jau, cā, veidot jaunu būve, neizpētot ietekmē uz vidi, runājot par pilsētu būvniecības aspektiem. Arī šeit netika izstrādāts plāns, mēs nezinām, kāda ir reālā ietekme šiem jaunajiem kompensējušiem pasākumiem būvs formā uz vidi. Uh, Uz to, protams, redzēs paši pilsoņi. Runājot par pilsētu attīstības plānu, nav veikts ietekmes uz vidi novērtējums par vidi. Jāteic, ka reģionā tika ziņots, ka ir rakstīts ziņojums pašvaldībai, bet kuri norādīts, ka kopienas līmeņa dzīvotnes tas neietekmē. Te ir attiecīgi redzams putnu sugu inventārs ar numuriem, un 158 sugas ir prioritāras, daudzas sugas ir prioritāras, un otrā būve, kas ir saistīta no pirmās, ar pirmo, tika veikta ar Eiropas fondiem. Faktiski uzņēmums, kas veica to, izmantoja dažādu veidu e, Eiropas fondus, lai veiktu šo te, šos celtniecības darbus. No otras puses, m, mm, valsts līmeņa tēma, redzam, ka Eiropas fondi šajam projektam tika izmantoti īsos termiņos, turklāt projekts e, ir militārs izcēlesmes un līdzekļi tiek nodoti tikai uz 15 gadu. Šis projekts Eiropas vajadzībām var kalpot tikai 15, pro, 15 gadus, pēc tam tas tiks izmantots citiem nolūkiem. Komisija saka, apgalvo, ka nesot izmantot Eiropas līmeņu, bet no visas iesniegtajās dokumentācijas var redzēt, ka ir šeit konstatēta Eiropas līdzekļu klātbūtne šajā projektā. Nākamais, um, ko jūs redzat ekrānā, um, plakāts, to var varbūt grūti sarā, saprast, bet mēs to nosūtījām komisijai mm, par to, kas ir finansējis šos projektus un ka daudz kas tika finansēts no Eiropas Savienības līdzekļiem un bultiņas norāda mm, uz aspektiem, kuras um, līguma, lūguma raksta ierakst iesniedzējs ir uzskatījis par īpaši aktuāliem saistībā ar kompensējušiem pasākumiem. Visā šajā procesā, kas teicu, mums ir, mēs rīkojamies tagad ar vairāk gadu nobīdi un tikai lai aizstāvētu tautas intereses, ka tiek um, sniegt paziņojumi par ietekmi uz vidi, komisija kā līguma aizsargātāja nevar mm, uzspiest mums vidēji neizpētītu projektu, vidas ietekmes ziņā nedrošu projektu. Es attiecu par paziņojumiem par ietekmes vīdi, kā redzam, ir tīrs formālisms. Kā gan, lai mēs vispār aizstāvam, aizsargājam dabu šādos apstākļos? Izskatās, ka Spānijā mēs ceļam, jaucam nost un kompensējas, kā kompensācija ceļam atkal kaut ko jaunu, vai tā tiešām ir kompensācija, vai to mēs atlīdzinām dabai rezultāts ir paralīze. Un es, es nezinu. kāda veida negatīvās puses vēl šeit atklāsies un kāda, kas vēl mums būs jāmaksā videi. 2005. gada novērtējums uz vidi nav īpaši pozitīvs, ņemot vērā, uz, ņemot vērā zonas saglabāšana un jaunas būves paredzēšana šajā zonā ir bezjēdzīga. Dzīvotņu direktīva, dzīvokļu in, i, direktīva neparedz alternatīvas. Dzīvotnēm tiek norād, nodarīt kaitējums un kronis visam ir tas, ka maksātāji esam mēs nodokļu maksātāji. Paldies! I thank you very much. The... Lielas paldies jums. Tagad uzklausīsim komisiju. Kaprianī kungs. Nu jā, paldies. Sākumā dažus vārdus par sākotnējo projektu, kuru minēja lūgumraksta iesniedzējs. Runa ir par otro elektrosavienojumu starp Spāniju un Maroku. Komisija jau bija sākusi izmeklēšanu 2011. gadā par eh, zināmām sūdzībām un bija prasījusi un novērtējusi visus dokumentus, kurus iesniedza Spānijas iestādes. Šo vērtējumu rezultātā varēja secināt, ka nav bijis būtisks negatīvs iespējas uz dzīvotnēm un sugām, kurus eh, tiek aizsargātas šajā kopienas nozīmes teritorijā. Nav bijis tā, ka šis projekts negatīvi tiktu ietekmējis teritorijas integritātes. Tāpēc šis mm, pilota izmeklēšana tika slēgta. Tas ir svarīgi, jo Spānijas iestādes pieņēma mm, tādu kompensāciju pasākumu bloku, bet saskaņā ar komisiju mm, tās viedokli nav bijis būtisks negatīvs uh, efekts šajā teritorijā, un šīs, šī kompensējošie pasākumi netiek uzskatīti par tādiem 7. panta 4. punkta nozīmē dzīvotņu direktīvā, un tas ir ļoti svarīgi to atzīmēt, lai izvairītos no pārpratumiem. Vēlāk Spānijas iestādes grozīja dažas no šīm kompensāciju pasākumiem un aizstāja uh, dažus no sākotnējiem pasākumiem ar jauniem, un jauno pasākumu vidū ir paredzēts attīstīt gājputnu un globālo pārmaiņu centru, respektīvi izveidot šādu centru, un tas nozīmē, ka tiek mainītas, restaurētas pastāvošas militāras iekārtas, lai tās pārveidotu par šādu centru. Saskaņā ar informāciju, kur esam saņēmuši pirms vienošanās par šiem jauniem pasākumiem, Spānijas iestādes prasīja projekta attīstītājam veikt uh, pamatojumu, kāpēc šādas pārmaiņas veiktas, un arī veikt iespējamo ietekmes novērtējumu gan būvdarbu laikā, gan arī šo uh, gaiputnu globālo pārmaiņu centra darbības laikā. Un uh, šīs izpētes eh, ietvaros, jo to var saukt par tādu izpēti, ko veica Spānijas iestādes, negatīva ietekme netika konstatēta. Mm, gadījumā, ja tiek uzbūvēts šis centrs un balstoties uz pieejamo informāciju, balstoties uz lūgumraksta iesniedzēja uh, nodrošinātajiem dokumentiem nav pierādījumu, kas ļautu secināt, ka gaiputnu globālo pārmaiņu centrs būtiski ietekmētu Natūra 2000 attiecīgo teritoriju, un komisija nav konstatējusi, ka varētu būt kāds Natūra 2000 direktīvu pārkāpums, un nav tāpēc nekādi pasākumi pret Spānijas iestādēm jāpieņem. Paldies! Paldies! Vārds kolēģiem. Sākumā Rosa. Paldies. Es sākumā gribētu iebilst tam, ko teica komisija, visi vērtējumi, kas tika veikti un sniegti līgumrakstu iesniedzējiem, jāteic, ka te tiešām bija runa par elektrotīklu starp Spāniju un Maroku, kas gāja pāri šai zonai, un varēja eventuāli ietekmēt dzīvotņu direktīvu, jo 2011. gadā komisija gan prasīja gan no vides, gan no jūras lietu ministrijas, vai šīs projekts ietekmē vidi, un ko atbild bija noraidoša. Pēc tam 2012. gadā notika atkārtota konsultācija ar nacionālajiem iestādēm, un atbild bija noraidoša runājot par Spānijas iestāžu kompensējošiem pasākumiem un šo te gaibutnu centru, globālo pārmaiņu centru, komisija uzskata, ka tas, tam, tas nerada ietekmi uz vidi, tāpēc atbilde no Spānijas 2013. gadā arī bija noraidoša un komisija šo lietu slēdza. Es, diemžēl, atz, man jāatvainojas, ka nezināju par jaunajiem datiem, ko, par kurus pieminēja lūgumraksts iesniedzēja puse. Ja tādi ir, tad būtu jāatstāj šis lūgums atvērts un vēl jālūdz komisijai izteikties par to. Paldies. Thank you, Būdeļ. Paldies, vai jūs? Paldies, priekšsēdētāji. Es domāju, ka šeit ir neatbilstības starp to, ko teica komisija un lūguma rakstu iesniedzējs. Daudzus gadus esmu strādājusi ar vides normatīviem Spānijā, it īpaši ietekmes uz vidi novērtējumiem, zinu, ka nevienmēr tie ir ļoti uzticami. Tāpēc domāju, ka pēc tā, ko dzirdējām, pēc tā, ko teica lūgumraksta iesniedzējs, šobrīd m, mm, tiek veikts jauns projekts bez ietekmes uz vīdi novērtējumu, neatkarīgi no tā, kas tika teikts agrāk par otru projektu. Kompensējušie pasākumi netiek izpildīti. Spānijā gadrīz tas ir tā ir norma un tiek safantasēts kaut kas jauns. Uh, īsti nesaprot arī to, kā tas viss tiek finansēts. Komisija saka, netiek finansēts no, no Eiropas Savienības līdzekļiem, bet tabulās bija redzams Eiropas līdzfinansējums, tas ir visur redzams. Tad jautājums ir tāds, vai tā var būt, ka Spānija vienkārši uzliek logo, tāpēc, ka tas labi izskatās, vai komisija vispār to nekontrolē. Te ir vēl kāds suns aprakts. Un vides novērtējuma pētījumos Spānijā parasti netiek pētītas alternatīvās vietas. Varbūt to varēja darīt citā vietā vai novietot šo objektu citur, kur ir mazāk skaitējums. Mēs to nezinām, bet um, mums ir tikai tas, ko varam šeit izlasīt. Līguma raksta iesniedzies runā arī par ietekmju un korupcijas pārbīdēm. Mēs zinām Spānijā, ka daudzkārt tas ir konstatēts, un e- es šo lūgumu rakstu neatstāt bez ievērības. Es uzskatu, ka mums ir jāturpina izmeklēt tas, kā tika veikts ietekmes uz vidu novērtējums, vai bija iespējams novietot šo objektu citur, un kur ir finansējums, no kurienes tas nāk, un kur tas ir aizgājis. Būtu tiešām komisijai jāuzdod daži jautājumi uz vietas, kur objekts tiks būvēts, vai tiešām viņas, viņa apmierinājās tikai ar to, ko teica Spānijas iestādes. Es domāju, viena lieta ir kaut ko lasīt uz papīra, klausīties, ko stāsta iestādes, bet otra lieta ir aiziet uz, aizbraukt uz objektu un paskatīties savām acīm. Jautājums, ko gribētu uzdot komisijai, vai tā ir devusies uz objektu. Mr. Terika Bras. Kamras kungs. Paldies, priekšsēdētāji. Es domāju, ka prasītājs, nu, lūgumraksta iesniedzējs norādījis dažādām būtiskām pretrunām, ko komisija nav īsti uz kurām atbildējusi komisija saka, ir bijusi, iet, bij, bijis ietekmes uz vidu novērtējums apgalvots tiek, ka nav. Tas ir svarīgi. Arī finansējums no Eiropas. Tas ir svarīgi, vai tas tik netik ļaunprātīgi izmantots. Domāju, ka komisija neko nav mums pateikusi. Kad komisija saka, ka nav bijusi, bijusi negatīva ietekme. Viņa to not, atzina 2011. gadā, bet 2012. gadā tika celt priekšā cits projekts, baidos sliktāks par iepriekšējo, un vienkārši ir paradoxāli, ka kā kompensējošs pasākums uh, tiek kaut kas paredzēts, jo ja jau viss tik labi iet, tad kas tad būtu jākompensē? Uh, kāpēc ir vajadzīgi šādi kompensējošie pasākumi. Parasti ir tad, kad tiek nodarīts kaitējums. Godīgi sakot, kamēr šie punkti netiek precizēti, kas ir absolūti būtiski, mūsu skatījumā mēs nekādā gadījumā nevaram slēgt šo lūgumrakstu. Mr. Marto. Marto kungs. Paldies, priekšsēdētāji. Es negribēju uzstāties. Man it kā viss bija skaidrs no komisijas atbildes, bet uzklausot kolēģu viedokļus, domāju, ka pirmkārt vajadzētu. Es te neredzu nekādus uh, apslēptos suņus. No otras puses, tik viegliprātīgi nevaram teikt komisijai, ka ir bijuši ietekmes un korupcija Mums, ja ir kādas neaizpildītas saistības, tad vajag iet uz tiesu, nevis mētāt norādes, aizplīvotas apsūdzības, bet ir jākonstatē, ja ir bijis noziegums, pārkāpums, korupcija un, un ietekmes, ietekmēšana ir um, krimināla pārkāpums, un tad ir jāiet uz tiesu, ja, ja nē, ja, tad vienkārši par to nevajag runāt. Runāt par alternatīviem pasākumiem un Mm, ir jākoncentrē, vai izdarītais ir atbilst likumam vai neatbilst. Un daudzreiz mēs šeit komitē runājam par eh, komisijas plānu grū, grozīšanu vai uzlabošanu. Es domāju, ka komisijai, ja kaut kas nav pilnīgi skaidrs, tad tas ir jāprecizē. Bet, kad ir kompensācija par kaut ko nelegālu vai kaitīgu, Mm, Tur mums ir jāskatās, vai tiešām tā ir. Ja ir, piemēram, kaut kāda kapvieta vai kādi citi objekti, kas rada kaitējumu, tad ir jākompensē. Bet par legalitāti mēs nevaram runāt, jo te nekas netiek pārkāpts. Paldies! Es redzu, ka debatas kļūst ar vien karstākas mirklīti, mirklīti. Es jums neesmu devusi vārdu. Sarakstā nākamais runātājs ir Elbijos Guzmans. No, simplemente decir que... Paldies. Es gribēju vienkārši teikt, ka mēs saprotam, ka lūguma raksta iesniedzējs un Sevajo un Terikavras kunga nostājas, mēs piekrītam viņu argumentiem, ka šis lūguma raksts ir jāpatur vaļā, atklāts, It īpaši tāpēc, ka pēc tam ir notikuši vēlāk grozījumi salīdzinot ar 2012. gadu projektu, un tāpat ir jāprecizē, vai ir izmantot Eiropas līdzekļi. Domāju, ka ar šiem jautājumiem ir pietiekams pamats paturēt šo lūgumu rakstu atvērtu un turpināt izmeklēt šos jautājumus. Vairāk nekas man nav sakāms. Nav, mister. Paldies, Terika Brāsa kungs, vēlties izteikties. Era simplemente para decir que no, que no me pareció adecuado. Paldies, jā, es domāju, ka nav pietiekami par, es nerunāju par uh, konstatētiem pārkāpumiem, bet te bija nesakratība. Es nerunāju ne par noziegumu, ne par krāpšanu, neko tam līdzīgi. Es tikai teicu, ka diskusijai ir jābūt skaidrajās robežās. Mums ir jāvirs tā konkrētā gultnē. Thank you very much. Liels paldies, vai vēl kāds vēlas izteikties par šo tematu? Rosa. Jā, pēdējā paziņojumā no komisijas tas, tas tika sniegts 24. janvārī 2013. gadā. Komisija šajā atbildē norādīja, ka tā uh, uzskata, ka viss lieta ir jāslēdz, ka viss ir bijis pareizi un nekādā ziņā nav pārkāpta dzīvotņu direktīva. Bet jaunie fakti ir vēlāki. Tāpēc ir jānoskaidro, ko komisija zina par to, vai tā mums var kaut ko vēl vairāk paskaidrot. A... Pavisam īsts komentārs eh, tagad komisijai. Nu, pavisam īsi jautājumā par šiem jaunajiem projektiem. Es dzirdēju, ka eh, par to nav bijis attiecīgs ietekmes novērtējums dzīvotņu direktīvām. Netiek teikts, ka jebkuram projektam Natūra 2000 ietvaros eh, par to būtu jāveic ietekmes novērtējums. Tikai tie projekti, kuriem varētu būt būtiska negatīva ietekme, par tiem ir jāveic uh, šis ietekmes novērtējums un attiecīgās valsts iestādes tad lēmj par to, vai šis projekts varētu atstāt būtisko negatīvo ietekmi vai nē. Šajā gadījumā tika prasīta mm, mm informācija projektu attīstītājiem par šo gaiputnu globālo pārmaiņu centru un tā tad tiktu pārveidotas militārās uh, Mm, būves un balstoties uz sugu jutīgumu un sugām un dzīvotnēm, kas jāaizsargā teritorijā, mēs saprotam, ka tika nolemts, ka atbilstoši ietekmes novērtējums, pilns novērtējums nebūs nepieciešams. To pieļauj dzīvotņu direktīva. Ja uh, iesniedzējs vēlas to apstrīdēt, tad ir jāiesniedz pierādījumi. Mēs neesam saņēmuši uh, nekādus pierādījumus, kas mums parādītu, ka varētu būt reāla ietekme konkrētām sugām vai dzīvotnēm, kas rastos no šī gaiputna un pā, globālo pārmaiņu centra. Un, mm, pirmkārt, tātad tas eh, nebūtu nepieciešams veikt šo uh, ietekmes novērtē mums nav inspekciju varas. Mēs varam tikai pacelt šo jautājumu, ja gūstam jebkāda veida pierādījumus. Un par finansējuma jautājumiem došu savu vārdu kolēģim. Sveicināti, esmu pārstāvis no lauksaimniecības ģenerāla direktorāta un ātrumā pateikšu par finansējumu. Mēs, mums bija pieejama, pieejami dokumenti par finansējumu no lauksamniecības fondiem. Lūgumu rakstu iesniedzēji runāja par Feader karteli šajā lietā, un šobrīd mums nav īsti skaidri konstatēts, kas ir finansēts no Eiropas fondiem un kas nav. Šķiet, ka kaut kas ir finansēts, bet, jebkurā gadījumā, bet mēs Nezinām, vai lauksamniecības attīstības fonds vai citi līdzekļi, kas tika izmanto dalībvalstīs uh, saistībā ar projektiem, bet tiks veiktas kontrols vai atbilst, kontrola pasākumi vai viss atbilst uh, vajadzīgiem prasībām. Viss projekts, kurā, kas varētu ietekmēt būtiski vidi, ir jāpārbauda, un šis nosacījums, par šo nosacījumu ir atbildīgi politiskie eh, par programmu atbildīgie. Tiem ir tas jāpārbauda, vai šis ietekmes uz vidu novērtējums ir veikts, un komisija subsidiaritātes principa vārdā neveic mm, nosacījumu kontroli. Daudz pēc tam mm, tiek veikta, eh, veikti auditi un tiek pārbaudīts, vai kontrolas sistēmas dalībvalstīs ir pareizas vai nav, bet jāteic, ka šie projekti šajos gadījumos parasti Mm, nonāk pie mums ar dažādām lūgumrakstiem, bet, protams, ka mēs katru dienu nepārbaudam fiziski šos te projektus. Es vēlējos tikai precizēt šo aspektu. Mums sāk aptrūkties laika, godīgi sakot, vai varbūt vēl kāds kolēģis vēlētos ko darīt es eh, varu eh, secināt, ka viedokļi atšķirās par šo tēmu. Tas nozīmē, ka nevaru slēgt to. Dzirdējām mm, runātājus, kuri izteicās par labu lūgumu raksta atvēršanai, lai tas paliek atvērts, un tad mm, komisijai ir jāatrod pareizais veids, kā to atrisināt, jo uh, ar to, ka paturēsim lūgumu rakstu atvērtu nepietiks un ir jāredz, mm, kas vēl mums ir nepieciešams, un tad sekretariātam būs jāpapēta, vai vēl kaut ko var darīt, un es mm, vēlos uzteikt komisiju par ļoti padziļināto atbildi. Jūs tiešām detalizēti esat eh, pētījuši tematu, un mm, tas nav Manā varā, ka kolēģi vēlas vēl vairāk informācijas un paldies par to, ko jau esat darījuši, bet tagad sekretariātam būs jāraugās, kādi turpmākie soļi varētu tikt spērti eh, šī lūguma raksta sākarā. Tagad došu vārdu lūguma raksta iesniedzējiem noslēguma komentāram. Kā lūgumrakstu iesniedzējs, uzklausot komisiju, jāteic, ka vienmēr, kāpēc ir lūgumrakstam iesniedzējiem jāprasa. Kompensējošie pasākumi jāsaka tas, ko mēs gribam. Tad, ka mums saka, nekas nenotiks, viss ir normāli. Šķiet, ka, kad pati komisija zina, ka atbildētājs veic visus atbildes, um, visus, ko projekta darbs. Tas ir viss manā īsajā komentārā. So now we know what to do. The Ļoti labi, tagad uh, zinām, ko rīkosimies. Sekretariāts papētīs tālākās iespējas un ar to tad pateicos par to, ka ieradāties, ka dalījāties ar savu viedokli un pieredzi ar mums. Uh, lūgumraksts netiek slēgts, līdz ar to vēl pie tā atgriezīsimies. Nākamais attiecas uz notekūdeņiem Monkofā. Spānijā. Redzam, ka šodien skatīsim daudz Spānijas vides jautājumus. Un no komisijas puses Fernando Gomesa kungam došu vārdu. Lūdzu. Paldies, priekšsētājs kundze. Šajā lūgumrakstā bija runa par to, ka netiek attīrīti notekūdeņi, ko rāda La Torre un Kempings Los Naranjos uh, Monkovas teritorijām. Komisijas rīcībā esošie dati ir tādi, ka um, ūdeņi tiek novadīti ie, iet iekārtās un tad ielieti jūrā. Šī stacija, mm, attīrīšanas stacija, m, mm, pa kanālu, novadīšanas kanālu, tātad novad šos notekūdeņus tieši jūrā. Uzskatām, ka šie fakti var ietekmēt ūdens kvalitāti tuvīnā, um, tuvīnā pludmalē, ko sauc grau. Komisija izskatīja šīs, šo informāciju un, un secināja, ka pašvaldības fonds, kam tik iesniegts lūgumraksts, ir neliels, tur ir arī maz iedzīvotāji, mazāk nekā 10 tūkstoši un saskaņā ar direktīvu par notekūdeņu attīrīšanu 91 271 EK, tur ir teikts, ka, ja aglomerācijā mazāka mm, nekā 10 tūkstoši cilvēku, tur ir teikts, ka tie ir jānovada sal, saldūdeņos un estuāros no aglo, tie ir jāpakļauj atbilstīgai attīrīšanai un tas ir jādara noteiktā termiņā. Runājot par 2013. gada peldsezonu, komisija secināja, ka grau peldvietas ūdeņi ir nevainojami jau no 2008. gada, tāpēc šķiet, ka noplūdes m, mm, tos neietekmē. Komisija arī ir iepazinusies ar to, ka šobrīd tiek būvēta jauna Mongofas notekūdeņa attīrīšanas stacija, un nākamajos mēnešos tā sāks darboties. Ņemot vērā visus šos datus, proti nelielo iedzīvotāju skaitu aglomerācijā, kā, tā, kā arī nelielo ietekmi, un ka ir jau atrasts risinājums šai problēmai, komisija nolēma neiejaukties šajā lietā. Notekūdeņu attīrīšanas direktīvas lietas ir prioritāte un tāpēc eksistē dažāda veida procedūras, kas, eks, kas ir ieviestas, to, to starp arī Eiropas Savienības tiesas lēmums pret Spāniju, lai uzspiežot to liekotai ieviest šo transponēt šo direktīvu. Un, manuprāt, šiem te šī tiesvedība vēl turpinās, un šai konkrētajā lietā ir, tā nav tik nozīmīga. Paldies! You and the floor is open. Paldies! Sākam diskusijas. Albiola Guzmana, vārds jums. Sí, eh, gracias. Jā, paldies. Tā kā pres lūgumraksta iesniedzēji nevarēja ierasties, es viņu vārdā uh, uzstāšos un teikšu, ka šajā asociācijā esmu darbojusies, zinu problēmu, esmu arī no šīs zo zonas, Kastelijas, Kastelijas provinces. Šeit ir zonu, kur dzīvo 2000 cilvēki, bet ir arī kampings un rūpnieciskā zona. Un tāpēc šeit ir dažādi saistīti jautājumi, piemēram, fekālie ūdeņi, kas tiek gāzt tieši jūrā, neeksistē attīrīšana, ir tikai nostādināšanas stacija, un tā vienkārši netiek galā ar lielo, lielo daudzumu un ūtekūdiņu daudzumu. Nu, un kad šī stacija ir pilna, tad, tad šie fekālie ūdeņi faktiski ieplūst novada kanālā, kas izplūst tieši jūra, ietek tieši jūrā. Šie ūdeņi nonāk jūrā un Tas rada draudz gan cilvēku veselībai, nu dienu lūgumraksta iesniedzēji runāja par bērnu ādas in infekcijām, kas ir atklāts pēc peldēm šeit peldvietā, un arī ir dažāda veida vidas piesārņojuma problēmas. Tas var arī apdraudēt turisti, turismu zonas imidžu. Tas ir te jūras, jūrmāls krā, zona, Eiropas vīdes izglītības nu, fonds piešķīra zilo karogu šai pludmalē, un tas to var apdraudēt. Nerunāsim nevis par to, ka netiek iz, iz, izpildītas dažādas direktīvas, piemēram, par komunālo norekūteņu attīrīšanu un ūdens politikas direktīvas kopienu satvaru, tāpēc domāju, ka ir pietiekams pamats, lai paturētu šo lūgumu rakstu atvērtu, atklātu. Komisija saka, ka ir pārāk maz iedzīvotāji, bet uh, ir skaidrs, ka vasaras zonā iedzīvotāji ir daudz vairāk, un tāpēc vasaras periodā ir vismaz 5, mil, 5 tūkstoši iedzīvotāji. Turklāt ir arī šis rūpnieciskais reģions. Ir vismaz trīs ražotnes, keramikas ražotnes šai zonā, kas tāpat um, izgāž savus no, notekūdeņus neatīrītus. Tāpēc kā komisija teica, notekūdeņi ir pieti, piemēroti, pienācīgi jātīra, un mēs arī uz to uzstājām. Ne tikai nedrīkst gāzt fekālos ūdeņus turismu zonā, kur cilvēki peldās, kas var ietekmēt gan vidi, gan arī viesnīcu industriju. Vēl varētu atzīmēt, ka tiek būvēts, būvēta notekūdeņa attīrīšanas stacija, bet tas ilgst gadiem ilgi un šobrīd nekas uz priekšu neiet, tāpēc, ka pašvaldībai un Valencijā vispār budžets ir ļoti trūcīgs, valsts līdzekļi Spānijā, valsts kases ir tukšas Spānijā, un tāpēc šis projekts nav gaidāms, ka varētu drīzumā sākt darboties. Mm, ne, tātad uzskatām, ka petīcija nedrīkst, lūgumraksts nedrīkst slēgt, un komi, komisija būtu jāuztraucas vismaz par Monkofaras, Monkofaras teritorijas iedzīvotājiem un ir jāskatās, kas notiek šajā pašvaldībā, tāpēc lūgumraksts ir jāpatur atvērts. Paldies! Gracias, um, Vista la información. Paldies, priekšsēdētāji. Ņemot vērā šo papildu informāciju, ko jūs mums sniedzāt, ja ir paredzēta notekūdeņu stacija, mēs nevaram turēt, nu, aizslēgt šo, noslēgt šo lūgumrakstu, kamēr vien attīrīšanas iekārta nesāk darboties. Bet, ja vīdes situācija ir pilnīgi izcila, teicam, es nezinu visu, ko darīt, domāju, ka jāgaida drīzāk ir kas notiks ar attīrīšanas iekārtu, un tas ir prātīgākais, ko darīt tik sarežģītā lietā kā šī. Sí. <clears throat> bueno, yo discrepo. Jā, es tomēr nepiekrītu, jo komisijas sniegtā informācija bija skaidra un bija teiks, ka netika ietekmēti peldūdeņi. Un Spānijas valdība arī sniedza paziņojums, ka visi kārtībā mēs esam Viņi var vērties, vērsties arī autonomās teritorijas parlamentā un debetēt. Šeit ir Eiropas kompetence, un mēs visi ir skaidrs, ka viss ir labi, nav pārkāpts nevien, nav pārkāpt nevien direktīva un nav sabojāts peldvietas. Tā nav tātad Eiropas kompetence. Eiropas un šīs komitejas un arī Eiropas iestāžu kompetencija, ja komisija norāda, ka visi kārtībā, tad būtu jāslēdz mm, šīs lūgumraksts, bet pašvaldības līmenī, protams, var daudz ko diskutēt un mēģināt uzlabot. Reģionam ir nodotās pilnvaras, un, un, un arī valstī ir savas pilnvaras, bet ne jau Eiropas parlamentam, jo kompetence visam, viss šeit kompetences sadalījums ir pilnīgi skaidrs. Beatriz, please. Sí. <clears throat> A mí, gracias, presidenta. Me... Paldies, Beatriz. Sēdētāji, es gribētu uzzināt par informāciju, ko teica Violas kungs, deputāts, diev, Dievs kundzes, ņemot ārā pie, pieejamos datus. Var rasties jautājums, vai peldūdeņu kvalitāte 2013. gadā ir bijusi kārtībā, tad kāda ir situācija 2014. gadā, to arī vajadzētu mēģināt noskaitot. Gads ir ilgs laiks, un varbūt, ka ir notikušas citas pārmaiņas. Šī informācija mums var kalpot, lai zinām, ko darīt, kas ir, kāda ir reālā situācija pašvaldībā. Bet kas attiec uz Eiropas kompetenci, uzskata, ka, lai mēs varētu pieņemt rezolūciju, ir vajadzīgi aktuāli atjaunināti dati. nevis novērtējums, kas ir mūsu rīcībā. Misa Albiol. Sí. Jā, paldies. Es uzskatu, ka šis, um, šī, šis lūgumraksts ir jāatstāj atklāts, kamēr netiek uzbūvēta atkārtīrīšanas iekārta, ar, argumenti, ko ceļ priekšā komiteja, lai to slēgtu, ir tāda, ka, nu, tūlītēs jau sāks darboties um, attīrīšanas iekārta, tas nav arguments. Jo tikpat labi, kamēr šīs iekārtas nav, mēs to varam turēt atklātu, atvērtu. Ir nepieciešams nodrošināt pietiekamu notekūdeņu attīrīšanu un fekālie ūdeņi ir jātīra. Un citādi es nevaru piekrist. Šobrīd, šā brīža situācija nav apmierinoša un interesanti ir arī atzīmēt, ka šai brīdī ir jārīkojas jau tagad un jāgaida, lai iekārta tiktu uzbūvēt, un tikai pēc tam mēs varam slēgt lūgumu rakstu. Mr. Terika Brās. Gracias, renuncio porque... Paldies, es tiešām atteikšos no vārdu, jo mm, Alvielas kundze jau izteica visu ko, to, ko es gribēju par attīrīšanas iekārtu. Ja? Sebastija kungs. Jā, paldies. Piedodiet, ka ierados tik vēlu, bet šo tēmu es labi pārzinu un varu atbildēt. Ir skaidrs, ka te var runāt par Eiropas Savienības kompetenci un ir jāuzrauga ūdens kvalitāte. Mums to no šī pienākuma var atbrīvot tikai konstatējums, ka situācija atbilst prasībām, bet šobrīd attīrīšanas iekārtas nav un līdz ar to šo lūgumrakstu nevar slēgt. Pretējā gadījumā tas būtu pretrunā ar mūsu atbildību, kā Eiropas iestāžu atbildību. Ir vajad, un otrkārt ir vajadzīga atjaunināta informācija, un ja lūguma raksta slēgšanas aizbildinājums ir attīrīšanas iekārtas mm, darbība, tad to var tiešām slēgt tad, kad šī iekārta sāks darboties, bet ne ātrāk. No Sarakstā vairs runātāji nav, vai tomēr kāds vēlas? Vai labi? Kā jau iepriekšējā lūguma rakstā, un jā, šodien tiešām visi runās spāņu valodā, kļūstam par spāņu komiteju, tas ir brīnišķīgi un nezinu, vai šodien arī spāņu būs tiek pat apmierināti arī pametot ēku un ko tad mēs darīsim? Mēs paturēsim lūgumu rakstu atvērtu. Arī pieprasīsim papildus informāciju jaunāko arī ietekmes novērtējumu par jaunāku ūdens kvalitāti. Uh, un par to, kā valdība nacionālās iestādes iecerējuši turpināt darbu pie šī jautājuma, lai nogarinātu, lai garantētu drošu ūdeni, tīru ūdeni iedzīvotājiem. Ūdens nav tāda prece kā citas. Ūdens ir mūsu dzīve. Tā mēs varam tad darīt, visi piekrīt, labi. Tagad Ticiet vai neticiet, atkal Spānijas lūguma raksts par eh, Taho upes basaina, baseina apsaimniekošanu. To pieprasīs eh, Velīni kungs. Vai Velīni kundze pareizāk sakot, tad uzreiz jums arī dodu vārdu. Yeah. Yeah, we have the petitioners. Mums šeit ir lūgumraksta iesniedzēji. Sveicam jūs komitejā, atvainojiet, ka jūs nepamanīju. Ar... Pieto Ruiz un uh, Sančes Pēres kungs. Sveicam jūs mūsu vidū. Ar nepacietību jūs uzklausīsim. Muchísimas gracias. Paldies, priekšsētājs kundze. Pirmkārt un galvenokārt gribam pateikties par to, ka uzlūdzāt mūsu šīs komitejas sēdi, ļaujot izskaidrot šo te eh, ekstrēmo situāciju Taho upē. Mēs eh, jūtam, ka mums ir jāizsargā pie upes dzīvojušo pilsoņu tiesības. Bija divi lūgumrakstu iesniedzēji Martines, no Kastīlijas un Mančes sākām šo petīciju 2012. gadā, jo nebija, mums bija bail, ka nokavēsim visus termiņus. 2013. gadā atgriezāmies, jo bija kvenkas plāns, kur nebija ņemti vērā hidroloģiskie, ekoloģiskie aspekti. Šodien atgriežamies pie šī jautājuma jau. Jo Spānijas valdība pārnā gada septembrī bez šīs kuenkas plāna, bez paredzēja vēl jaunus plānus, kas ir apgrūtina, apgrūtina, apgrūtina Spānijas pilsoņu situāciju. Šeit ir teikts, ka attiecīgi upe nekad nevarēs um, to nedrīkstēs aizsprostot. 80% tīrā ūdens varēs izmantot privātā nolūkā. Šobrīd pārliešanas kanāls, kas pāriet, kas ietekmē upes plūsmu, ir 12 kubikmetrus sekundē. Un Kaņete kungs, kas bija atbildīgs par šo jauno situāciju, neko mums nepalīdz. Un faktiski ūdens resursu politikas direktīva netiek iepildīta, pie izpildīta. Šobrīd ir otrais plānošanas cikls, kurā Spānijas valsts ne tikai mm, patur spēkā pirmā projekta trūkumus, bet tos vēl padara vēl ļaunākus. Šeit ir 20% ūdens, kas faktiski tiek iet pāri eh, aizsprostam. Runājot par otro Kuenkas plānu, otro ūdens baseina plānu, tas arī ir neapmierinošs. Upes situācija šeit ir, var teikt, eh, ekstrēma. Vai nu ir ūdens, ar ko mēs veicam apūdeņošanu, vai ir ūdens arī upes tecējumam. Mums ir direktīva par ūdens resursu izmantošanu. Šeit ir jārīkojas. Mēs, ir jautājums, vai mēs rīkojamies vides interesēs vai ekonomikas interesēs. Šai brīdī ir skaidrs, ka Eiropas parlamentam ir skaidrs, ir svarīga direktīva par dzīvotnēm, putnu direktīva un ūdens satvars. Mums tas ir jāievēro spāņu un portugāļu pilsoņi, kas ir upes baseinā, esam ieradušies šeit pieprasīt pašas ūdens, upes ūdeni. Mēs gribam, lai Taho upe būtu dzīva, un es nododu vārdu otram prasītājiem. Paldies, priekšsēdētāji, un man žēl, ka Spānijā mēs esam tik kašķīgi bet mūs ir tik daudz un mums ir daudziem ir vajadzīga palīdzība. Runājot, jūs redzat no Toledo upes, kas arī ir ANO cilvēces kultūras mantojuma pilsēta, jūs redzat, ka šī upe ir pilnīgi mirusi, jau tajā saplūst notekūdeņi, upe tek pat svarīgām vietām, un tur tiek izgāsti notekūdeņi, kas neatbilst direkt, Eiropas direktīvu prasībām, runājot arī par dzīvotnēm un putniem. Un Spānijas valdība arī atzīst, iesniedz 2014. gadā Taho apsaimniekošanas plānu, te runa ir par ekoloģiskām grozījumiem. Spānija pieņēma specifisku dekrētu, lai tiktu galā ar notekūdeņiem un teiktu, ka tāda ir situācija un mēs taisamies kaut ko darīt. Bet mēs bez šīs, šī lūguma raksta kā kopiena ir iesniegu, esam iesnieguši komisijā divus citus lūguma rakstus divas sūdzības drīzāk 2013. gadā 337 un 2014. gadā vēl vienu. Un pēdējā, pēdējā sūdzībā mēs gaidām, ka mums beidzot tiks dot atbildi. Spānijas valdība zina, lieliski zina, ko tā dara. Šajā fotografijā jūs redzat, ka augšā ir tīri ūdeņi un, un tālāk jūs redzat, kā, kāda izskatās upe zemāk. Spānija paredz baseina apsaimniekošanas plānu, bet nedrīkst upi padarīt beigtu mirstošu ar notekūdeņiem. Tas nav nedzerams ūdens, nedz laistīšanai jo tajā nav ūdens un vēl jau mazāk, lai tajā varētu peldēties. Tātad Spānijas valdība mm, šobrīd, Spānijas valsts no 2000 līdz 2027. gadam sola mm, situāciju uzlabot, bet vai tiek ilgi mums būs jāgaida, līdz tam laikam ūdens upē varētu arī nebūt. Uh, ja upē nebūs tīra ūdeņa, tad kā būs to ļoti grūti attīrīt un atjaunot labo stāvokli. Kā jau teicu, šajos gados mēs gaidām pavlīdzību. Spānija negun ko saņēmusi. Daudz balsojumu paliek nesaklausīti un ceram, ka šai komitejā arī tiks pa pasteidzināta komisija, kurai vajadzētu izskatīt rīcības, mūsu sūdzības. Šīs nav fotografijas no 70 gadiem, bet tās ir aktuālas fotografijas. 400 km attālumā ūdens plūst pa šīm caurulēm uz industriālām attīstības vietām, un mēs gribam šo te šos te ūdeņus atjaunot. Mēs gribam apturēt piesārņojumu, gribam rīcību un, protams, gribam, lai šis lūgumraksts turpinātu palikt atklāts un lai mūsu sūdzības nonāk kaut kur un piesaist Spānijas valdības uzņēmumu, jo šobrīd tā turpina maldināt savus iedzīvotājus. Paldies! Thank you very much. Paldies! Esam saņēmuši no komisijas ļoti detalizētu atbildi par visiem soļiem, kādus ir spērus komisija līdz šim. Tagad vārdu dodu Alvarējos kundzē, lūdzu. Paldies! Komisija tiešām ir saņēmusi sūdzību un uzsākusi informācijas apmaiņas procedūra ar Spānijas iestādēm un 2014. gada sākumā ir bijuši saņemts atbildes. Pērnā gada decembrī jauna atbilde mums arī pieejama visi iespējamā informācija, mēs to novērtējam, vai ir pazīmes, kas liecinātu par kopienas tiesību aktu, it īpaši ūdeņu, dzīvotņu un putnu pārkāpumiem No otras puses runāt par hidroloģisko plānu, mēs jau šī gada komitejā jau kom komentējām, ka līdz 2014. gadam plāns nav, šī gada, 2014. gada plāna izvērtēšana vēl turpinās un nobeigsies, un ceram, šā, pabeigts, tiks pabeigts šā gada martā. Tēma par ūdens pieejamību pietiekamā daudzumā, labā kvalitātē, lai to, lai ūdens masa būtu labā ekoloģiskā stāvoklī. Šī tēma un saistī, tēma saistībā ar konservāciju ir komisijai prioritāra. Mēs tai pievērsam lielu vērību. Mums bija divpusēji sanāksme ar Spānijas iestādēm pērnā gada novembrī. Tas ir viens no jautājumiem, ko mēs pamatīgi izskatījām ar valsts, ar Spānijas iestādēm, bet mēs nevaram šobrīd to vēl izpaust cīkākas detaļas, jo ziņojums tiks publicēts martā. Man ir žēl, ka es jums nevaru sniegt kāds tuvāks paskaidrojums. Thank you very much. Paldies. Lūguma raksts bija sniegts 12. gadā. Jaunākā atbild no komisijas ir 14. gada jūlijas un jūs vēl arī izvērtējat situāciju. Šis ir labs skaidrojums, kādēļ mums nav saņemta jaunākā informācija kopš pagājušā gada decembra. Tagad vārds kolēģiem. Kurķeres kungs. Da. Paldies, priekšsētāja. Mēs atbalstām, kā sociālisti, šo te Taho upes aizsargāšanas petīciju lūgumrakstu un apzinos, ka es esmu no, no Eskalonas, kas ir upes robežs ūdens šķirtnes uh, reģions un zinu, kāda ir situācija ar šīm, ar šo upu un, un netiek piešķirti pietiekami līdzekļi un nav paredzēti visā Eiropā fondi, e, kas būtu apmierinoši upju apsaimniekošanai. Šeit ir runa par lūgumrakstu, kam ir liela sabiedrības atba, liels sabiedrības atbalsts. Taho un citās vietās sociālu un citu iemeslu politisku dēļ vienmēr tiek prasīti pietiekami līdzekļi, lai varētu ap, apsaimniekot pietiekami, lai varētu pietiekami saimniekot, pietiekami ūdens daudzumu, kas ir vajadzīgs arī geogrāfiski un Eiropā tā ir sāpīga lieta, jo ūdens izmanto vairākas dalību valstis. Runājot par baseinu, šā brīža situācija negarantē nepietiekamu ūdens daudzumu, nedz arī atrisina ūdens kvalitātes problēmas. Es domāju, ka lūgumraksts ir jā, jāatstāja atvērts. Jau no marta komisija risina sabiedriskas debates par to, ko darīt ar Taho upi. Un uzskata, ka nav situācija vēl aizvien apmierinoša. Ir liela politiska problēma, arī vīdes apdraudējums risks, mums tai jāķers klāt, kaut kas ir jādara. Tāpēc es atkārtošu, ka šai grupā mēs ap, atbalstām lūgumraksta atstāšanu atvērtu un prasām arī risināt smagās vidas problēmas, kam ir arī ekonomiski ietekme. Paldies, vēlos norādīt, kā mēs cik iespējams esam mēģinājuši nepolitizēt lūgumu rakstus. Un šī ir lūguma raksta komiteja, kur katra politiskā grupa ir eh, vienlīdzīgi atbildīgi uzklausīt lūguma raksta iesniedzējus un izdarīt secinājums. Lūdzu, nepolitizējiet jautājumus tādējādi mēs. Ja lūgumreks zaudējis daudz uh, nākotnē. Un tagad es ievējos kundze. Gracias, prezidentā. Piensu... Paldies, priekšsēdētāji. Es domāju, patiešām ir bēdīgi skatīties uz šīm bildēm ar šo putojošo upi, ar daudzām mirušām sugām. 70. gados tāda situācija bija gandrīz visā Eiropā. Mēs redzējām šādas fotogrāfijas. Tā bija, tās bija pagātnes kļūdas, no kurām būtu vajadzējis mācīties, bet domāju, ka komisijas atbilde ir tāda, ka nav atrasta konkrēti pierādījumi tiesību aktu pārkāpumiem, un otrs, otra atbilde ir tāda, ka mēs vēl vērtēsim, skatīsimies, pētīsim, bet domāju, ka tieši tāpat kā teica priekšsēdētāji pirms brīža, um, ka Spānijā ir daudz lūgumrakstu no Spānijas. Kāpēc? Ir daudz platformas, ir daudz darba, kas Spānijā tiek darīts, dažādas organizācijas un kopienas strādā un viņu balss neatskan. Vai, tā, vai ir tā, ka Spānijas iestādes nekst, neciena Eiropas un nacionālās normas. Citādi lūgumraksts nāk no visām pusēm un apjoms ir liels. Tie ir jāņem nopietni vērā. Es ceru, ka komisija kaut ko darīs šajā aspektā. Pastīsies, kas notiek Spānijā, jo ne tikai Spānijā, jo ir arī citas valstis, kas nepilda likums bet redzu, ka daudzos gadījumos mums tieši problēmas ir Spānijā. Salviol. Salviol. Paldies. Kas notiek Spānijā ir garš stāsts, bet kas notiek ar upēm ir tēma, ko mums vajadzētu analizēt, un rezultāts ir tāds, ka Spānijā ūdens sagrābi privātie, privāti firmas, vēl ir golf laukumi, pilsēta attīstība, dažādi veidi ūdens patrakciju parki. Variants ir tāds, ka viņiem ir savas intereses, kuras viņiem ir svarīgāks par to, kā jūtas upe. Un tās ir problēmas ne tikai Taho upes gadījumā, bet daudzos citos. Uh, Mēs uzskatām, ka ir jāgarantē pietiekams ūdens daudzums, lai upe varētu dzīvot, ne vairāk, ne mazāk, un tāpēc tas ir jādara ievērot Eiropas direktīvas. Uzskatām, ka šis lūgumraksts ir jāpatur atklāts, un pirms dažām nedēļām sūtījām lūgumrakstu arī par Ebras upi, lai redzētu, kas notiek tur uz vietas, runājam arī par to, ka ir vajadzīgi papildu līdzekļi, lai būtu iespējams risināt situāciju ar taho. Šī slūguma raksts ir jāpatur atklāts, atvērts, kā teica komisija, bet mēs gaidīsim um, komisijas ziņojumu martā vismaz līdz martam, tātad šis lūgumraksts ir jāpatur atvērts, un domāju, ka es aizvien domāju, ka būtu svarīgi arī apmeklēt upi un redzēt, kas tur notiek. Sí, mm, reiterar, bueno, primero... Es gribētu atkārtot saistībā ar lūgumrakstu iesniedzējiem, ka Spānija ir otrais otrā valsts pēc Vācijas, no kuras ienāk vislielākais lūgumrakstu skaits, bet šī komiteja tiek lietot, nevar droši teikt, ka šī komiteja tiek lietot visvairāk tad, kad valsts iestādes nestrādā. Mums ir jābūt atvērtiem Eiropas pilsoņiem, lai viņi varētu iegriezties šajā parlamentā, prasīt, pieprasīt, ierosināt, bet mēs nevaram šādā veidā kritizēt Spānijas iestādes tikai uz statistikas pamata, ne vidas jautājumos, ne citos, jo šīs komitejas politika ir tāda, ka tā ir um, atvērta. Uzskatu, ka lūgumraksts arī šajā gadījumā ir jā, lūgumraksts jāpatur atvērts, runājot par baseinu, ir jāgaida iestāžu tālākai plāni, ne Kaņets kungs, ne, iestā, ne citi pārstāvi nevarēs vienā dienā atdzīvināt ne tahu, ne citu upi. Visiem ministriem un partijām pēc savu iespējas ir jā savu kompeten savas kompetences iekārtā jāpanāk, lai tikt ievērot eh, vidas tiesību akti. Uh, Tad redzējām, ka Spānijas valdība jau veic vērtējumus, redzēsim, kāda būs rezultāti gan par Erebro. Martā komisija iz, būs pabeigusi izskatīt situāciju. Ticiet, visas Spānijas demokrātiskās valdības pilda likums. Gaidīsim komisijas argumentus pa to laiku, lai mm, petīcija paliek atvērta. Ja tā ja ir pārkāpumi, tad būs laiks iemesls rīkoties, ja ne, tad skatīsimies tālāk. Paldies! Mr. Sebastian. Paldies, priekšsētais kundze. Domāju, ka mēs visi piekrītam, ka petīcija lūguma raksts ir jāatstāja atvērts, it īpaši ņemot vērā to, ka es pārstāvu kast Kastīliju, kas ir īpaši cietusi, runājot par Taho vidas kvalitāti, bet varētu. Man nepatīk karēvīgā izteiksme, ko lietoja Valencijas pārstāvi lūgumu rakstiesniedzēji. Es uzskatu, ka ir šīs lūguma raksts jāpatur spēkā, un ūdeni ir jāizmanto dažādās valsts zonās. Mēs necīnāmies par teritoriju, mums ir intereses par lietojumu, upju ūdens izmantojumu, un šajā gadījumā esmu viens prāts, ka jāgaida līdz martām, bet ir dažas lietas, kas ir skaidrs, ka Eiropas direktīva par ūdeni pārēdz, ka ir jāpasaglabā ūdens uh, līmenis un ir jāparādz konkrētiem lietojumiem, laistīšanai, rūpniecībai un citiem. Jāskatās uz vides loģiku, un pēc tam varam diskutēt vēl vairāk par teritorijām un citām lietām. Tāpēc uzskatām, ka lēmums paturēt lūgumrakstu atklātu būtu labs. Paldies! Tātad pilnīgā vienprātībā mēs šoreiz nolemjam atstāt šo lūgumu rakstu atklātu un uzticēsimies arī komisijai. Teiksim, ka komisija varētu šajā gadījumā nu dienu šī komite, komisija ir daudz izdarījusi. Tā ir uzsākusi pārkāpumu procedūru, tagad turpina. Um, rīkoties, sparot vajadzīgos soļus, lai nodrošinātu, ka Spānija ievēro Eiropas Savienības tiesas lēmumu. Komisija turpinās izmantot tiesas instrumentus. Mēs zinām, ka martā tiks publicēta jauna informācija ar novērtējumu, ar pilnu novērtējumu, un tāpēc es jums ierosinu iekļaut šo te uh, komitejas māja sanāksmes dienas kārtībā, uh, jo tad mums varētu būt visa informācija, un tad ar to mēs arī beigtu. Tad mēs šajā gadījumā izdarām zināmas spiedienu ne tikai uz komisiju, lai tā turpina labi strādāt, bet arī mēs visi, it īpaši spāņu kolēģi, varētu tālāk skatīties, kas šajā lietā notiek, vai mēs varam tā sarunāt. Labi. The... Un jūs zināt, ka šis ir pēdējais darbkārtības punkts. Es visiem pateicos par to, ka uh, bijāt ļoti koncentrējušies un disciplinēti, ka arī izteicāties tajās ļoti lakoniski. Tiksimies rītdien. Ar koordinatoriem gan tiekamies uh, eh, 5.30. Kafijas pauzīt līdz tam laikam. Okay. Okay. Fine. Fine. <laughs> <laughs>